Okay, dear colleagues, ladies and gentlemen, let's start. It's two past three. Kolēģi, ir jau divas pār trījiem. Visi ir iepazinušies ar darba kārtību. Ja jums pretenzija nav, piedāvāju to pieņemt pašreizējā redakcijā. Esam to pieņēmuši. Otrais darba kārtības punkts - priekšsēdētāji paziņojumi. Man ar uh, lielu nožēlu jāpaziņo, ka mūsu kolēģis uh, Eduards Ferāns 1. Um, uh, februārī gāja bojā. Viņš bija mūsu komitejas loceklis kopš 2015. gada. Es gribu uh, paust visdziļāko līdzjūtību viņa uh, ģimenei, kolēģiem un piedāvātu tagad ievērot klusuma brīdi. Thanks a lot. Further announcement pirmais paziņojums. Šo sēdi, kā parasti, jūs varat skatīties, klausīties internetā. Mums ir pieejama arī tūkošana. Lūdzu, runājiet skaidri un artikulēti, lai eh, jūs varētu arī labi iztūkot un visiem klausītājiem pasaulē, no Lisabonas līdz pat Lineburgai, gribu uh, padot labu dienu. Es gribēju pateikt, ka sekretariātā ir jauna kolēģe Monika Migo. Viņa sekretariātā strādā jau ilgu laiku, bet uh, tā patiesi savus pienākumus viņa ir sākus oficiāli veikt tieši tagad. Laipni lūgta, Monika. Is... Trešais darba kārtības punkts kopīgi ar attīstības komiteju. Eh, kopā ar mani tātad šo eh, darba kārtības punktu mēs eh, izskatīsim kopā arī ar DV komitejas priekšsādātāju Lindu Makāvanu, kas tagad sēž man blakus, un mēs esam jau strādājuši pie likumdošanas, lai izveidotu konfliktu minerālu regulu, nosakot saistības lai uh, tiktu ievērotas visstingrākās normas jau sākot uh, ar uh, kalnraktuvēm uh, līdz pat tam brīdim, kad uh, gatavais produkts nonāk veikala plauktā. Un 2000. 21. gadā šai regulai vajadzētu stāties spēkā. Tas ir visai tālu, bet mums ir patiešām jāsaprot, ka tas ir tāds ļoti apjomīgs un nopietns likumdošanas akts. Bet likumdošana ir tikai viena medaļas puse. Ir arī otra puse. Kādā veidā uzlabot situāciju uz vietas valstīs, lai varētu sniegt uh, pēc iespējas tādā efektīvākā veidā palīdzību. Tādēļ komisijai vajadzētu garantēt, ka līdzsakus regulas īstenošanai visiem darbiem, iestrādēm ir jānorisinās raiti un tādā labi organizētā veidā. Tagad došu vārdu Lindai Mekaivenai arī uz dažiem vārdiem. Paldies, Bernt! Paldies uh, par to, ka uh, ir iespējams uh, sarīkot šo divu komiteju kopīgo sēdi. Un kā Bērns Langa teica, mēs šodien runāsim par konfliktu minerāliem, par dažādām normām un saistībām šajā sakarā, arī tām saistībām, kas ir jāuzņemas uzņēmumiem. Uh, un eh, komisija ir jau runājusi par prasībām un pasākumiem, kas jāievieš, bet tas jau bija pirms kāda brīža, pirms trim gadiem. Tagad komisija ir sagatavojusi uh, pa, pakotni 2017. gada beigās. Tā bija gatava runājot eh, par 5,4 miljoniem eiro, uh, ko uh, pārvaldīja Vācu uzņēmumu aģentūra. Uh, Eiropas komisija strādā pie likumdošanas pakotnes un ir, protams, jāskatās, vai ir ievērotas visas saistības, un, ja tā tas nav, ir uh, jābūt arī papildus pasākumiem, lai garantētu likumdošanas uh, efektivitāti. Es biju Centrāla Afrikas Republikā pagājušā nedēļā, un Es gribēju teikt, ka ir jābūt patiešām kaut kādai stratēģijai, ir jātiek ar šo problēmu galā. Un paldies tev, Bernt, paldies. Pirms dot vārdu Vinklera kungam no mūsu komitejas un Bentas kungam no Devi komitejas došu vārdu. Uh, Pirmajam tātad Vinklera kungam paldies priekšsēdētāji kungs. Mēs ļoti uh, daudz darba esam paveikuši, uh, gan uh, kopīgi ar ēnu referentiem, abās komitejās, ar sekretariāta darbiniekiem, un pagājušā gada vasarā tika parakstīta regula, tā stājās spēkā, un tagad. Uh, Eh, ir palikuši daži gadi tās īstenošanai, un, protams, pa šo laiku ir jādara ļoti daudz gan komisijai, gan dalību valstīm. Mēs patiešām ļoti gribētu uzzināt svarīgākos aspektus. Pirmām kārtām, vai ir panākts kaut kāds progress attiecībā uz nospraustajām vadlīnijām, lai Eiropas Savienības ekonomiskie operatori varētu visu labāk īstenot. Un neaizmirsīsim arī dalībvalstu atbildīgo iestāžu statusu. Un um, jāskatās, kas notiek dalībvalstīs, vai uh, komisijai ir arī kaut kādi instrumenti, lai varētu dalībvalstīm palīdzēt šo normu īstenošanā. Startautiskās tirzniecības komiteja Ļoti daudz uzmanības ir uh, pievērsus arī MVU, kas ir vismazākie ekonomiskie spēlētāji Eiropas Savienībā, vai uh, tiem vajadzētu palīdzēt ieviešot visas šīs prasības, kas ir noteikts, noteikts konfliktu regulas, uh, minerālu konfliktu regulā. Atminēsimies arī diskusijas, kas uh, notika par ESAO vadlīniju tulkošanu, lai arī MVU varētu piekļūt šai informācijai. Daudzvalodība daudziem MVU ir liels izaicinājums Eiropas Savienībā, tādēļ šo aspektu nevarētu atstāt neievērotu. Bija arī daudz komentāru par mūsu globālajiem partneriem, vai viņi uh, Eh, vispār par to runā, kā viņi uz to ir reaģējuši, kāda ir šī atgriezeniskā saikne. Eh, runājot par eh, konfliktu minerālu regulu, tas patiešām atšķiras no ASV pieejas pirms kāda brīža. Un vēl pēdējais jautājums, ja komisija varētu mums atbildēt, ņemot vērā sistēmas modernizāciju 2016. gadā, varbūt jau 2015. gadā bija dažas labas iniciatīvas, arī publiski privātās partnerības. Eh, vai te ir bijusi kaut kāda evolūcija? Labprāt gribētu to dzirdēt, jo tikai sadarbojoties ar visiem uzņēmumiem, uzņēmējiem, mēs varēsim panākt uh, labu rezultātu. Paldies tagad Vēntas kungs no Deve komitejas. Paldies priekšsēdētāja kungs. Šo regulu mēs varam aplūkot uh, arī kā komercpolitikas instrumentu, bet uh, ne vien kā tādu. Tas ir jāplūko daudz plašākā tvērumā, lai varētu garantēt labu, efektīvu īstenošanu. Man kā DV komitejas referentam uh, tas ir īpaši svarīgs aspekts. Pasākumi ir jāizteno paralēli regulai. 2014. gada paziņojumā tika runāts par papildus pasākumiem, lai noteiktu šo minerālu izcēlesmi. Tur bija piecas kategorijas un arī minēti vairāki uzdevumi, kas jāveic. 2017. gadā komisija nāca klajā ar šo pirmo um, attīstības uh, sadarbības instrumentu, lai varētu arī noteikt uh, pilnīgu šo uh, ražošanas ķēdi konfliktu minerāliem. Bet pasākumi attiecas uh, tikai uz daļu no minētajiem 14 uh, uh, uzdevumiem vai 14 uzdevumu grupām, kas ir pieminētas komisijas paziņojumā. Es gribēju pavaicāt, vai jūs esat uh, lēmuši eh, papildus kaut kādus pienākumus vai uzdevumus šeit eh, pieminēt, lai varētu to visu paveikt, un vai tam ir arī paredzēts atbilstīgs kalendārs un arī budžets. Es gribētu patiešām dzirdēt, ko komisija nolēmus darīt. Un kādi ir šie papildus eh, pavadošie pasākumi vai instruments tos finansē, vai tur ir nepieciešams atsevišķs budžets. Protams, ka Eiropas parlaments ļoti cieši iesaistās uh, šo pavadu pasākumu radīšanā. Un es gribēju pavaicāt, vai jūs esat arī gatavi mūs iesaistīt turpmākajā konsultāciju procesā. Tas pagaidām viss no manas puses, un paldies jau iepriekš par atbildēm. Paldies tagad no DEFCO un TREI ģenerāldirekcijām pie mums ir ieradušies kolēģi. Pirmā uzstāsies Signe Ratso no uh, Tirzniecības ģenerāla direkcijas lūdzu. Mēs jau viņu šeit ļoti labi pazīstam. Paldies, paldies priekšsēdētāji kungs, um, godātie deputāti, paldies, ka mēs esam uzaicināti piedalīties šajās debatēs, paldies, ka jūs esat uzņēmušies arī iniciatīvu šajā tik svarīgajā jautājumā, un komisija ir izvēlējusies tādu integrētu pieeju, lai um, arī. Uh, iesaistītās puses uzņemtos savu atbildības daļu. Regula ir eh, tāds kā stūrakmens, eh, uz kuru balstās šī integrētā pieeja, bet ir arī pavadošie pasākumi, ko jūs jau pieminējāt. Komisija ir ārkārtīgi aktīva, gatavojot un īstenojot dažādus pasākumus, sadarbojoties ar dažādiem dienestiem. Mani kolēģi e, no DEFCO ģenerāla direkcijas varēs arī papildināt vēl mans teikto. Jums vajadzētu atminēties, ka regula e, tikai nesen, pirms pusgada, stājās spēkā, tādēļ prasības uzņēmumiem e, sāks darboties tikai no 2021. gada 1. janvāra. Tas nozīmē, ka daudz no šiem pasākumiem vēl uh, ir tādā sākuma fāzē. Tagad uh, neiedziļināšos detaļās runājot par katru īstenojušo pasākumu. Tas ir jāapspriež Marta plenārsēdē, kad komisija stāstīs uh, par panākto un atbildēs uz mutiskajiem jautājumiem. Uh, un tādu vispārīgāku pārskatu par progresu tagad eh, gan jau varu sniegt. Un arī atbildēt tiem jautājumiem, ko uzdeva priekšsādātāja kungs un referenti. Jāsaka, ka regulā ir atrunāti visi sagatavojušie pasākumi, vadlīnijas uh, uzņēmumiem, runājot par šo minerālu identifikāciju, e, ir minētas arī vadlīnijas, uh, kas jāievēro dalību valstu iestādēm, pārbaudot uh, importētāju, importētos produktus, ir jāsaka, ka visas iniciatīvas jau patiešām ir uzņēmušas apgriezienus, un citas iniciatīvas īstenībā ir atkarīgas uh, no iepriekšējo iniciatīvu pabeigšanas stadijas. Mēs tāpat esam uh, daudz ko panākuši runājot par šiem papildus pasā, pa, pavadošajiem pasākumiem, papildinošajiem pasākumiem, runājot par atbalstu MVU un cita veida pasākumiem. Tikai atbildot uz jūsu eh, jautājumu, Vinklēra kungs, par ESO vadlīniju tulkojumu. Ir paredzēts, ka šie tulkojumi būs aprīļa sākumā jau gatavi, un tas, protams, MVU palīdzēs pielāgoties jaunajām prasībām. Komisija vēlētos uh, uzsver to, ka uh, tiek arī trešās valstis iedrošinātas gan ražojot, gan patērējot, īstenot tādu atbildīgu politiku minerālu izmantošanā, balstoties uz ESO vadlīnijām. Kolēģis no ārējās darbības dienesta arī uh, pieminējis šo uh, daudzpusējo interesēto pušu pieeju, kas tiek izmantot arī sadarbībā ar SAO. Protams, ir jāinformē arī uzņēmumi, gan ražotāji, it sevišķi ASV, Kanāda, Ķīna, Indija, Dienvidāfrika, apvienotie Arābu Emirāti, Malaizija un Taizeme. Es ceru, ka visas valstis atcerējos. Un Dažas no šīm valstīm patiešām ir izvēlējušās uh, savu īpašo pieeju saskaņā ar ESO vadlinijām. Varētu šeit pieminēt Ķīnu. Ja mēs pieminām mutisko jautājumu, mēs noteikti vairāk informācijas sniegsim vēlāk. Tagad gribētu dot vārdu Lenārtam Micīkungam eh, no DEFCO ģenerāldirekcijas. Viņš pastāstīs par eh, tiem projektiem, kas patiešām var situāciju uzlabot uz vietas attiecīgajās valstīs. Paldies! Sveicināti! Ja mēs runājam par šiem um, pavadu pasākumiem, kā jau uh, pieminēja Makavanas kundze, mēs um, decembrī pieņēmām tematisko programmu uh, par 5,4 um, miljonu eiro eiro projektu, un tas attiecas uz uh, sadarbību ar attīstības valstīm, un tas ir arī pieminēts 2014. Uh, gada kopīgajā paziņojumā, kur ir runāts par uh, tādu atbildīgu resursu iegūšanu. Mēs vēlamies garantēt ilgtspējīgu attīstību uh, vietējiem kalnračiem uh, šādās ļoti riskantās zonās, zonās, kur bieži vien notiek arī konflikti. Tādā veidā varētu veikt īstenošanu uh, vietējā līmenī, ievērojot šīs uh, SO uh, rūpīguma vadlīnijas un tādiem maziem ekonomiskiem operatoriem tas ir ļoti svarīgi. Vietējām iestādēm, pilsoniskai sabiedrībai, uzņēmumiem ir jāiztaistās šajā procesā, uzlabojot ilgtspējīgu ekonomisko attīstību šādās uh, vietās, šādās uh, teritorijās mēs varētu samazināt konfliktu skaitu un cilvēktiesību pārkāpumus tajās un uh, tādi maza mēroga um, kalnrūpniecības uzņēmumi līdz ar to varētu būt ieguvēji. Jārunā arī par eh, investīciju plānu, ņemot vērā arī uh, politikas dialogu trešo pīlāru. Uzlabojot pārvaldību, sektors ar laiku uh, varētu būt stabilāks, piesaistīt investīcijas un gal galā arī kļūt pievilcīgāks uzņēmēju acīs. Uh, Runājot eh, par tādu atbildīgu resursu ieguvi, arī esam nospraudoši konkrētas vadlīnijas, lai ES importētāji vienotajā tirgu varētu um, ievērot šo rūpīgumu principu. Protams, ir eh, jābūt arī certifikātām, eh, lai varētu redzēt, ka minerāli ir iegūti uh, godīgā veidā un nevis no konfliktu zonām. Eiropa, Eiropas partnerība ir eh, nesen izveidota, tā ir partnerība, kas ir eh, veltīta eh, tādai atbildīgai minerālu resursu ieguvēji. Tas ir viens no papildus pasākumiem, kas tiek ieviests, ieviests līdztekus šai regulai jāatbalsta arī tie projekti, ko piedāvā IPRM, lai varētu atbildīgā veidā uh, iegūt minerālus un tos uh, importēt uz Eiropas Savienību tādā atbildīgā veidā. Tas nāktu par labu gan uzņēmumiem, gan uh, pilsoniskai sabiedrībai, gan arī vietējām iestādēm. Mēs pie tā vēl strādājam un ceram, Otrajā šī gada eh, pusē jau varēsim otro tādu priekšlikumu kārtu uzsākt. Mēs uzskatām, ka Eiropas uh, Savienības regula uh, būs tāds papildinājums uh, um, ESO vadlīnijām un papildus. Jāpiemin arī uh, finansējums uh, Lielo ezeru valstu konferencei. Mēs runājam par aptuveni 30 miljoniem eiro kopumā. Dažādām komitejām pirms trim gadiem tika nosūtīta vēstule, ko parakstīja Mogarīni un Malstrēmas kundzes. Un mēs jau varam sākt darbu pie šiem pavad pasākumiem. IPRM. Uh, Eh, piedāvās informāciju gan parlamentam, gan uh, dalību valstīm, gan arī donoriem un partneriem. Komisija, ārējais darbības dienests un mūsu delegācijas, ko šie konfliktu minerāli uz vietām tiešā veidā ietekmē, būs pilnībā informēti un varēs vērot progresu turpmāko gadu laikā. Mēs arī, protams, turpināsim uzmanīgi vērot progresu un par to ziņot atbilstošajām komitejām. Paldies! Un tagad došu vārdu pārstāvim no ārējas darbības dienesta. Paldies, eh, priekšsēdētāji! Es domāju, ka godātie komitejas locekļi pamatoti pieminēja šīs piecas uh, dažādas uzdevumu kategorijas. Protams, ir vērtīgi atgādināt, uh, kas ir ticis nospraust un pieminēts pirms trim ar pus gadiem. Ja mēs runājam par tādu atbildīgu resursu ieguvi, Tas ir Eiropas Savienības uzdevums, tās ir saistības, ko mēs uzņēmā, uzņēmāmies sadarbībā ar ESO, eh, lai varētu arī vērsties pret eh, tādiem negodī, negodīgām eh, minerālu lietuvēm un citiem uzņēmumiem. Jūs pieminējāt tās augto daudzpusējo spēlētāju iesaistīto pušu programmu. Uh, Jāsaka, ka tā ir lieliska iespēja, lai spriestu par šiem jautājumiem, un es gribētu tagad uh, jūs uh, uzlūgt uz diskusijām no 17. līdz 19. aprīlim. Tā varētu būt tāda mini Davos, uh, kur mēs runāsim par tādu godīgu, atbildīgu minerālu piegādes ķēdi. Tur piedalīsies cilvēki, kas pie tā strādā ikdienā un kas labi pārzina matēriju. Mēs arī varējām sagatavot vairākas uh, iniciatīvas, piemēram, uh, bezkonfliktu alvas iniciatīvu un PRMI programmu, ko, uh, uz ko atsaucās DEFCO ģenerāla direkcija. Mēs uh, sazināmies, protams, arī ar tām valstīm, kas gan iegūst šos minerālus, gan arī tos izmanto. Un, uh, Sīgne Raco no uh, Tirzniecības ģenerāla direkcijas patiešām ir veikusi lielisku darbu šajā kontekstā. Jāsaka, Ķīnā tagad ir šie jaunie rūpīgam standarti, kas balstās uz ESO vadlīnijām un uh, Tagad uh, tie tiks arī pārtulkoti. Indija savukārt uh, ļoti labi sadarbojas ar ESAO, izmantojot uh, to arī, piemēram, dārgakmeņu ieguvas sektorā. Kolumbija pēdējo gadu laikā arī ļoti aktīvi ir sadarbojusies ar ESAO. ES atbalsts vietējām, reģionālajām un daudzpusējām iniciatīvām um, saskaņojas ar ESO darbu un uh, arī Lielo ezeru valstu konferencē. Tas netika atstāts novārtā. Jūs jau pieminējāt uh, šo maza mēroga uh, minerālu ieguvi Kodivārā mēs šādus uzņēmumus esam atbalstījuši un arī citās Āfrikas valstīs. Mums ir arī daudz projektu kopīgi ar eh, Centrāla Āfrikas Republiku. Runājot vaļsirdīgi startautiski atzīti uh, eh, sertifikācijas mehānismi noteikti nozīmēs to, ka Lielo ezaru valstīs valdībām būs jāpastrādā smagi sertifikātiem uh, eh, ir uh, jātiek pieņemtiem gan saistītajos, gan arī augšupējos piegādes līmeņos. Uh, Es domāju, ka tas bija gada beigās, kad drošības padomes priekšsēdētājs ieteica Kongo uh, uh Demokrātiskajai uh, republikai ieviest sektorus, uh, ieviest certifikātus attiecībā arī uz zeltu, kas tiek eksportēts uz Dubaju. Uh, Tika arī atzīmētas kļūdas, ņemot vērā arī alvas piegādas ķēdi, ka tur ir bijusi arī kontrabanda. Gribēju pieminēt, ka gandrīz pirms gada, pagājušā gada martā, divi eksperti Zaida Katalīna un Maikls Šārps tika nogalināti Katangā tad, kad viņi uh, devās darba misijā uz uh, šo reģionu. Bet es gribu teikt, ka mēs varam panākt uzlabojumu. Un šī rūpīguma prasība arī ir ļoti svarīga. Tādā veidā 90% no uh, zelta un 90% no kausēta salvas, tāpat kā tantala, tiek izsakoti un tiek um, tirgoti godīgā veidā. četru gadu laikā 80 tūkstoši mazo uzņēmumu no Lielo ezaru valstīm varēja piekļūt eh, labāk tirgiem. Tas nodrošināja eksistenci gan viņiem pašiem, gan viņu ģimenēm. Protams, mums ir vēl ārkārtīgi daudz izaicinājumu. Viens no tiem ir zelta kontrabanda. Ļoti liela daļa no zelta joprojām no Kongo Demokrātiskās uh, republikas izkļūst pilnīgi nekontrolēti noteikti mums ir jādomā par to, kas notiek eh, gan iegūs valstīs, gan arī citur, piemēram, arī Indijā un Dubajā. Un pirm, viens no jūsu kolēģiem arī runāja par eh, vispārējo preferenču plus sistēmu. Tas pats attiecas arī uz rūpīguma eh, regulu papildus pasākumiem. Tas ir mazs solītis bet eh, katrā ziņā mūsu partneri ar mums rēķinās un DEFCO tāpat mums ir jāatbalsta valsts, kas šeit tiek minēts. Paldies! Paldies! Um, četri deputāti pieteikušies pie vārdu lūdzu, izsakoties lakoniski, uzdodot jautājumus. Mums ir 15 minūtes jautājumiem atbildēm. Un Paldies! Man jāsaka, ka es nesaprotu, kādēļ mēs nevarējām šajā e, komiteja kopsēdē saņemt kaut kādu informāciju, ko varēs saņemt tikai plenārsēdē, bet nu labi, lai vai kā? Mans jautājums ir saistīts ar gaidāmo reformu un nefinanšu direkti e, ziņošanas direktīvas pārskatīšanu un varbūt citiem saistīgiem tiesību aktiem par obligātiem pārbaudas mehānismiem. Man gribētu zināt, vai komisija var sniegt mums kādu informāciju par šīs nefinanšu eh, ziņošanas direktīvas pārskatīšanas gaitu. Tas būtu ļoti uh, labi attiecībā uz šiem uh, Eh, rūpības pasākumiem un īpaši, kas attiec uz minerāļiem. Laikam jautājums attiec uz Rāco kundzi, Judīte. Paldies! Vai es varēšu uzdot jautājumus pareizām personām, neesmu pārliecināts, bet varbūt jūs varēsiet man palīdzēt. Pirmkārt, iepazīstoties ar darbības pārskatu Par īstenošanas pasākumiem es ļoti priecājos, ka mums tas tagad ir, un es atceros, ka pirms vairākiem gadiem bija daudz sarežģītāk saprast, kādus pasākums īstenoja uzņēmumu, mēs nevarējām noskaidrot. Eh, eh, um, un tas, ko mēs lasām tagad, jau ir daudz konkrētāk, uh, Iespējams, ka mans jautājums attieksies uz DEFCO ģenerāla direktorātu. Vai tagadējie projekti atšķirās no iepriekš redzā, redzētā? Bija pilotu projekts, ko Nīderlandes valdība bija iedvesmojusi. Tā bija iniciatīva alvas tirdzniecības certificēšanai e, sadarbībā ar uzņēmumiem. Un Eiropas partnerība atbildīgai minerālvielu izstrādē, ko arī atbalsta Nīderlandes valdība. Eh, eh, te ir iesaistījušies taisni tie paši uzņēmumi. Svarīgi, ka mums ir šāds pilotu projekts un kas būs tālāk pēc pilotu fāzes attiecībā uz minerālvielu un metālu certificēšanu eksportam. To es vēlētos noskaidrot. Un uh, Šis jau vēl nav visaptveroši ierosinājums. Te runa par 9,3 miljonu eiro un 5,3 no tā ir Eiropas komisijas finansējums un 20 miljoni, kas ir ar tiem. Tātad eh, es gribētu redzēt visu pilno paketi, jo eh, uzņēmumu pasākumu nevar būt eh, tikai uh, certificētie pilotprojekti, kas īstenībā jau vairāk vai mazāk ir īstenot. Un tad divu gal jautājumu priekšsēd. Mēs runājam arī par valsts iepirkumu, eh, publisku iepirkumu preču no komisijas puses un eh, saistīto likumdošanu, vai kāds man varētu paskaidrot, kā to grāsāmies īstenot, un tad ir arī āno vadu, vadlīnijas kas sev ietver arī pārsūdzības e, tiesību izklāstu. Kā mēs gādāsim, lai uzņēmumu pasākumi ņemtu vērā, pilnā mērā āno vadlīnijas? Paldies! Paldies, nākamais Helmuts Šolts. Paldies priekšsēdi. Paldies arī visiem trīs komisijas un ED pār sevi, un laikam mēs visi piekrītam, ka mēs nerunājam par tehnisku dokumentu. Mums ir jāraugas uz konkrētiem detaļām, bet šis ir tiešām politisks jautājums. Tas saistīts ar politisko, ekonomisko, sociālo realitāti valstīs, par kurām mēs runājam. Kongo tiesas spriedumi parāda, ka mums ir jāgadā par visas regulas konkrētāku, ātrāku implementāciju. Pirmais jautājums EID un komisijai, vai jūs apzināties, ka varētu būt ļoti svarīgi pātrināt procesu, pat ņemot vērā, ka e, regulas tās ir spēkā tikai 21. gada 1. janvārī. Otrs jautājums - tirdzniecības ģenerāla direktorātam. Gan rokas grāmata, gan datu bāze, kas saistīta ar regula ir būtiski elementi, lai regula varētu efektīvi darboties šajā kontekstā, man rodas jautājums, vai nebūtu labi noskaidrot precīzāk, cik tālu esam tikuši ar rokas grāmatas izstrādu un datu bāzi, eh, kas būs ļoti svarīgi regulas piemērošanas fāzē. Un treškārt, tas attiec laikam uz DevCo ģenerāldirektorātu pārsēm. Uh, Šie papildu pasākumi ir stimulējoša rakstura, bet kas tie tieši ir, tāds ir mans jautājums. Eh, tas jau labi, sacīt, mēs stimulēsim procesu, atbalstīsim to, bet eh, runājot par augšupēji saistītiem eh, posmiem, kādi šeit ir paredzēti konkrēti pasākumi. Un kā ar starptautisks saistošo nolīgumu, eh, kas eh, arī pārklājas daļai ar regulu, cik lielā mērā EID atbalstīs eh, sarunas Ženēvā šajā sakarā. Nākamais deputāts runāšu vācu valodā, lai arī vācu kabīna varētu reiz atpūsties, saka runātājs. Mas jautājums Mēs bijām, nu, pat Centrāla Afrikas Republikā. Tur mēs piedzīvojam, ka 100% zelta un dimantu e, kontrabandas ceļā šķērso robežas. Un konflikts ir tikai un vienīgi tādēļ, ka bruņot grupējumi e, kontrolē viss e, mīnus valdība nevienu principā. Tad, ja man interesētu, kāds būs ES projekts un mans jautājums attiecībā uz. Uh, ārējās darbības dienas eh, gatavojamies kļūt aktīvi attiecībā uz Centrālā Afrikas Republiku, jo bez kontrols pār šīm minām bruņoties konflikts noteikti turpināsies. Nākamais Sahara Dilakungs. Paldies trīs īsi jautājumi. Mūsu ēnu referentes Klārkinas eh, kundzes vārdā viss trīs komisijai. Um, kā ir ar uzticamības pārbaudas procedūrām, otrkārt eh, attiecībā uz lejupēji saistītiem atkarīgiem posmiem, eh, cik lielā mērā tie atbild SAO vadlīņām, un treškārt, kā komisija grasās īstenot piedāvājumu divus galvenos mērķus, tas ir mainīt ES uzņēmumu iegūs praks eh, augsts konflikta riska valstīs, uzlabojot E, vietējo iedzīvotāju ekonomiskās un sociālas dzīves apstākļus. Paldies! Sāksim pretējā virzienā. EIS pārstāvis pirmais divas minūtes lūdzu. Paldies! Priekšsēži. Viss jautājums varbūt es neustvēru. Pēdējais bija varbūt Šalca kungs, kas runāja. Jo jūs pēdējo jautājumu es tā īsti neustveru, tātad varbūt to jums nāk tos atkārtot. Bet runas par projektu jautājumu par Centrālā Afrikas Republiku. Kaut gan mēs vēl esam gatavošanās fāzē, izstrādājot projektu kopā ar ASV Finanšu atbalstu Centrālā Afrikas Republikai, uh, zelta un dimanta izstrādes jomā. Es nezinu, vai 100% kontrabandas rādītājs attiecībā uz dimantiem e, tiešām ir patiesībā atbilstoši, bet runājot par attīstību, tas ir svarīgs projekts arī 2008. gada ES prezidentūras gaismā Kimberlī procesā. Runājot par procesa pātrināšanu, ESO um, vadlīnijās te nekā nav tāda, kas uzņēmiem neļautu piesardzības pārbaudas procedūras īstenot un um, godājumā deputāta Sargentīni, Sargentīni kundze uzdeva jautājumu par EPRM, par to Defko, protams, vēl komentēs. Nu, Mēs visi zinām, ka uh, ir uh, cauruļvādi slēgti, un Nīderlandes valdība par to uh, labi ir informēta. RPM to diez vai atkārtos. Uh, runājot par ANO va, uh, cilvēktiesību vadlīnijām, mēs tagad esam jau tuvu dalībvalstu divām trešdaļām. Uh, kurās pastāv rīcības plāni, bet neesam konkrēti pieķērušies šim jautājumam. Runājot par ESO pārbaudas procedūru vadlīnijām, tur ir ietverti arī ANO, ANO vadlīnija principi. Tā tad es domāju, ka mēs nevaram runāt par to, ka tie tiktu atstāti ārpus ievērības Runājot par pārskatīšanu, jūs visi zināt ES nostāju, runājot par uh, e, biznesu un cilvēktiesību juridiski saistotiem instrumentiem, bet par šo jautājumu droši vien derētu vēl arī runāt citās uh, e, formos, kā piemēram juridiskā komitejā. Paldies! DEFCO, jūs esat ģenerāla direktorāts, kas pārvalda līdzekļus. Pamatā mēs tiecamies uz uh, visaptverošu uh, piegādes ķēdes pieeju, tā tad integrētāku pieeju. Un būs konkrēti ierosinājumi, ka, ar kuriem mēs nāksim klajā šogad. GPGC rezultāti liecina par mūsu mēķiem, prot uzlabot mazās, mazo raktuvju situāciju, uh, Eh, tiekties uz lielāku tiesisko noteiktību, lai visi piegādes ķēdes pārstā, eh, eh, posmi būtu pārstāvēti ar savu balsi. Es ar prieku iesaistīšos diskusijā ar iesaistītajām pusēm, lai izvērtētu, ko mēs varam darīt kopā ar e PRDM un dalību valstīm lai iespējami uzlabot situāciju, ņemot vērā arī EIB radīto momentu, lai šis politikas dialogs būtu iespējami rezultatīvāks. Bet mēs jau redzam, ka šie rezultāti jau pamazām ir, kaut gan nevaram gaidīt tos ļoti ātrā, īsā laika posmā, tas ir ilgtermiņa process, un kā jau kolēģis iepriekšējais runātājs norādīja, nav runa tikai par uh, eh, EICD vadlīnijām, bet dažādas vadlīnijas, kas šo nozari padara ilgspējīgāku, bet uh, arī tuvāko gadu gaitā es uh, ar prieku uh, cieši ar jums sadarbošos, lai mēs varētu iespējami Eh, labāk nonākt pie kopsaucējiem attiecībā uz to, kas ir darāms, lai uzlabotu situāciju eh, šajās valstīs. Paldies! Un beidzot, Raco kundze. Jā, drusku detalizētāk atbildēšu, jo šie jautājumi tieši attiecās uz mani. Tātad esam jau pavirzījušies diezgan labi uz priekšu attiecībā uz vadlīnijām, eh, dalībvalstīm, gan attiecībā uz augstriska teritorijām un ekspostu pārbaudēm. Uh, Izskanēja arī jautājums par rokas grāmatu. Par to mēs jau vedam sarunas ar darību valstīm. Notiks ekspertu sanāksme, uz kuru esam uzaicinājuši arī eh, Eiropas parlamenta INTA pārstāvis Mārta beigās. Arī dalībvalstu e, kompetentās iestādes ir uzaicinātas Un atgriežoties pie Vinklera kunga jautājuma, tas arī būtu veids, kā mēs viņus atbalstīsim šajā procesā, jo viņi šajā procesā ir iesaistīti, var to ietekmēt un arī viens no otra mācīties, eh, līdzdarbojoties šajā procesā. Tagad Hautalas kundzes jautājums attiecībā uz nefinanšu ziņojumu, ziņošanu. Jau sākot no pagājušā gada eh, E, pielikums, kas jau stājas spēkā, attiecas jau uz konfliktu minerāliem e, un konkrētu ziņošanu par tiem. Tas ir pienākums, kas uzlikts e, attiecīgam uzņēmiem. Šāds pienākums jau pastāv. Ko mēs darām auditēšanas jomā? Mēs cenšamies mūdināt gan augšupēji, gan lejupēji saistītos uzņēmumus Tātad jau pirms 2021. gada 1. janvāra, kad tas būs juridiski saistoši, to darīt. Un konkrētie pasākumi attiecībā uz lēpēji saistītiem uzņēmiem, tā būs caurspīdīguma platforma, kas tiks izveidot šogad, kur uzņēmumi var jau sniegt informāciju par labu praksi un pārvaldes procedūrām. Paldies! Paldies! lieliski. Jā, paldies par visiem komentāriem un atbildēm. Eh, jūs eh, droši vien sapratāt, ka mūsu deputāti izrāda lielu interesi par eh, šiem jautājumiem. Bet paiet laiks, kamēr viss tas, ko mēs gaidām, var tikt īstenots Un te ir darī, e, mums jārēķinās ar pārvaldības jautājumiem, kam pārvaldības soļiem, kas ir e, spēram jūsu pusē, kā arī mūsējā. Bet ir labi, ka parlaments tiek pastāvīgi informēts par jūsu darbu, ja ir, jūs saskarāties ar problēmām, e, tad mums ir svarīgi to zināt. Ka nesanāk tā, ka jūs saskarāties ar šķēršļiem un traucekļiem, un mēs vienkārši par to nezinām. Tagad mēs strādājam pie tā, lai globālo modeli uzlabotu, iesaistīt iespējami vairāk spēlētājs no dažādiem pasaules reģioniem. Tātad, paliksim ciešā kontaktā, mums būs droši vien debata plenārsēdē ar komisiju nākamēnes. Paldies! Un deve kolēģiem varu sacīt, ka mūsu komitejas sanāksme sāksies četros, mums būs drusku jādodas prom PHS 51001. Tas ir PHS eh, ēkā piektā stāvā. Paldies! Priekšēdi, ka uzaicinājāt mums un ar prieku sadarbosimies ar tulpmā, turpmāk. Paldies, Linda! Paldies par šo kopsēdi, paldies kolēģi, ļoti laba praksa, ka mums ir šādas kopsēdes, un komisija laikam ļoti skaidri arī atbildēja mūsu jautājumus, un es ceru, ka arī nākamnēnes mums būs auglīga debate. Un nākamēneš, nākamēnes komitejā mēs pieņemsim, apstiprināsim jautājumus. Paldies par kopsēdi!